Uh, ladies and gentlemen, good afternoon, mesdames et messieurs. Bon après-midi. Dāmas un kungi, labu pēcpusdienu vēlu jums. Mēs pat neesam iekavējuši darbus par ceturksni. Es aicinu ķerties klāt pie mūsu darba kārtības un turpināt aizsākto darbu. Un uh, sāksim pirmo pēcpusdienas cēlienu un tēma būs ekonomiskas izaicinājumi un attīstība. Un pirmā paneļa diskusija ir ekonomiskie izaicinājumi. And, and crisis. and, and be... Attīstība, sadarbība un krīze. Dāmas un kungi, es negribētu iejaukties tajā, kā ir sadalīti runas laiki runātājiem šajā paneļa diskusijā, ne arī ierobežot uh, klausītājiem atvēlēto runas laiku, tāpēc es apkopošu savus ievadvārdus uh, divos punktos. Pirmkārt, kā jaunās uh, varas parlamenti, valdības uh, viedokļu līderi tiek galā ar šīs dienas ekonomikas izaicinājumiem un it īpaši ar vislielāko izaicinājumu, kas ir jaunatnes bezdarbs. Jaunatnes bezdarbs pastāvēja arī iepriekš, agrāko režīmu laikā, tomēr tautas sacelšanās jaunajos cilvēkos droši vien ir radījusi cerības un gaidas, ka lietas ļoti ātri uzlabosies un sakārtosies, un tas uh, nebūtu uh, nevienmēr ir noticis. Un kā mm, tikt ar to galā, tas ir pirmais punkts. Otrais punkts ir tas, ka daudzās islāmistu partijās ir vēlme īstenot islāma ekonomikas principus, ja vien tāda lieta pastāv. Un ja vien ir kāda viena pieeja islāma ekonomikai. Un uh, tā tad ir jautājums, kādi izaicinājumi izriet no šīs dilemmas un kā ekonomikas, kuras tiek uh, pārvaldītas pēc islāma ekonomikas principiem, var iekļauties pasaules sistēmā, kas arī nav konsekventa, tomēr vispārīgos vilcienos tiek organizētas pēc pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem. Šī organizācija ir vieta, kas vai instance, kas rāda ļoti specifiskus un bieži arī stingrus tirzniecības noteikumus. Tāpēc es lūkšu dalībniekus iepazīstināt ar sevi, klātesošos un pastāstīt savu viedokli Pirmā runātāja būs uh, Sāra Čaisa, kas ir uh, vecākā asociētā dalībniece Kārnegī uh, fondā starptautiskajam mieram, kurš ir bāzēts Vašingtonā, es pareizi saprotu, un viņai ir ļoti iespaidīgas dzīves gājums. Šobrīd viņa strādā pie saiknes starp akūtu korupciju valsts sektorā un militāro ekstrēmismu. Sāra Čeiz vai Sāra Čajesa, viņa pati noteikti labāk zinās, kā izrunāt, uh, ir darbojusies arī Afganistānā, Taliban valdīšanas laikā un ir žurnālisti arī daudzos uh, mēdījos un laikrakstos. Bez liekas kavēšanās došu vārdu Čājasa kundzei. Atvainojiet. Aktā jūs runāsiet beigās. Atvainojiet. Labi, tad turpināsim ar nākamajiem runātājiem. Sameks uh, Sauzī Henjens, viņš ir no Ēģiptes. Un ievadvārdos gribēju teikt, ka doktors Sameks Fauzī Henjens ir šūras padomas loceklis, ir bijis attīstības pētījuma vadītājs Aleksandrijas bibliotekā kopš 2009. gada, ir strādājis par konsultantu iedzīvotāju ministrijā un ir bijis konsultants arī starptautiskajām organizācijām, piemēram, USAID un UNESCO. Viņam ir eh, doktora grāts eh, mākslās, sociālajās zinātnēs. Viņš eh, ir ieguvis grādus Kairo, Kairas universitātē un Sāseksas universitātē. Tad mēs uh, dosim vārdu Benam Salemam, kurš ir lauksaimniecības ministrs uh, Tunisijā un kurš piedara pie Enāda partijas. Jūs esat uh, lauksaimniecības ministrs un jūs uh, piedarat Enāda partijai un kopš uh, 89. gada esat eh, bijis atbildīgs par eh, jūras resursiem, esat bijis galvenais inženieris un arī lauksai, strādājis lauksaimniecības ministrijā Tunisijā. Jums ir Strasbūras uh, augstskolas grāts. Un visbeidzot dosim vārdu Faslī kundzei, kura ir attīstības ministre un uh, kurai ir Hasana otrās universitātes uh, grāts, kura strādā arī Marokas parlamentā finanšu un ekonomikas lietu komitejā un kura ir atbildīgā, uh, pa, uh, atbildīgā par studiju programmu juridiskajās zinātnēs un mikroekonomikā. Es nevēlos iegrimt klišajās, kur mēs aicinātu sievietes vienmēr izteikties pirmās, tas man vienmēr trācina, es to nedarīšu, par to būsim vienojušies, un tad es aicināšu Ben Salēma kungu lauksaimniecības ministriju no Tunisijas sākt diskusiju. Jūs rīcībā desmit minūtes lūdzu. Šukran, bismillah rahman rahim. Paldies. Sākumā es vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par ielūgumu, jo mēs uzskatām, ka mums ir patiesa nepieciešamība veidot godīgu tiešu dialogu starp abiem vidusjūras krastiem. Un parasti jūs uzklausāt citus, runājam par mums, bet šodien jums ir iespēja uzklausīt mūs pašus tiešā nepasarpinātā veidā. Vēl, jāteic, es priecājos par šajā rītā dzirdēto, jo īpaši to, ko teica Broka kungs un Vimona kungs. Un biju gandarīts par lielo izpratni par to, kas notiek otrā, otrā pus vidusjūras. Un mēs joprojām saucam arābu pavasari par pavasari, un mēs arī turpināsim to tā saukt turpmāk. Bet, eh, ja daži vēlas vai uzstāja Mums lūk, ja jāsauc par islamistu ziemu, tad es atgādināšu, ka e, ziema mūsu platuma grādos ir saulaina. Un no otras puses ziema ir nokrišņu laiks, ir daudz līst, līdz ar to man kā lauksaimniecības ministram e, ziema liekas vislabākais gada laiks, jo. Šī o, šī pēcpusdienas sesija tiks veltīta ekonomikai, bet runāsim par to, ko esam mantojuši no iepriekšējā režīma. Pašreizējais režīms. No iepriekšējā režīma ir ast, mums mantojumā 800 tūkstoši eh, bezdarbnieku no Benalī režīma un no 250 tūkstoši no tiem uh, ir diplomāti bezdarbnieki. Tāpat no iepriekšējā režīma mums ir uh, izaugsme, kas ir mīnus 2,2%, un par spīti grūtībām mums ir izdevies uzlabot izaugsmes uh, rādītāju, un esam sasnieguši 3,6%. Un ja mēs salīdzinām šo mm, skaitli ar uh, kaimiņu valstu rādītājiem, tad uh, mūsu valstī situācija ir labāka. Mūsu kaimiņiem nav tādas pašas problēmas, kādas mēs šeit redzam pie mums kā pagātnes mantojumu. Tas ir, revolūcijas ir kā zemestrīce, ir pirmais grūdienis un pēc tam ir nākamie grūdieni, kas nāk pēc galvenā satricinājuma. Un šie e, pārējie grūdieni, kas nāk pēc tam, tagad ir mazāki nekā pēc pirmā gada. Kā jau minēju, tad izaugsmas rādītājs ir 3,6%. Ir 3,6%, bet uh, nodarbinātības jomā mums ir izdevies saskaņā ar neatkarīgām aplēsēm mums ir izdeviem radīt 112 tūkstoši jaunu darba vietu. Tie ir pagājušā gada decembra skaitļi vairāk kā 20 tūkstoši darba vietu ir valsts pārvaldē. Tas ir iekļauts februāra, mārta, aprīļa raidītājā šajā gadā. Tātad, tātad Līdz šim ir bijuši 238 tūkstoši jaunu radītu darba vietu. Ja mēs salīdzinām ar to, kas bija sasniegts Tunisijas ekonomikā līdz revolūcija, tad šis gads liekas vislabākais gads jaunu darba vietu radīšanas jomā. Jo 2007. gadā tas bija labākais gads iepriekšējā režīmā. 70 tūkstoši jaunu darba vietu tika da, da, radītas. Tātad mums izdevās vairāk kā dubul par 50% nekā iepriekšējam režīmam radīt jaunu darba vietu. Bet, bet 670 tūkstoši jaunu jauniešu, kuri ir bez darba, viņu skatījumā valdībai, valdība ir cietusi neveiksmi, jo divus gadus pēc revolūcijas viņi joprojām meklē darbu, un tas sastāda patiesu problēmu. Tomēr nav tādu partiju ne opozīcijā, ne, ga, ne valdībā, kas būtu devusi solījumu radīt uh, attiecīgu skaitu darba vietu, cik ir bezdarbnieku, proti 800 tūkstošus. Līdz ar to, kā pārliecināt šos jauniešus, kuriem nav izdevies uh, iegūt darbu, ka vēl ir iespējas, ka ekonomikas stāvoklis uzlabojas un ka nākotnē vēl būs iespējas. Un jautājums ir, uh, kā mums, mm, kāpēc mums nav izdevies darboties labāk. Jūs zināt, ka pasauli, ka valsts ekonomika ir saistīta savā starpā. Mēs esam saistīti ar Eiropas ekonomiku un par nelaimi Eiropas krīze. Krīzes rezultātā rūpnīcas, kas darbojas kā apakš uzņēmumi Tunisijā, ir veikuši mazāk pasūtījumu, saņēma mazāk pasūtījumu un līdz ar to tas neļāva radīt jaunas darba vietas. No otras puses vēl ir arī solījumi, kuri tika doti G8 samitā Dovilā. Bija dzirdēti solījumi no attīstītajām valstīm, ka Arābu pavasara valstīm tiks sniegta palīdzība un tika paziņots par 8 līdz 10 miljārdu dolāru lielu palīdzības summu Tunisijas ekonomikai, tā lai Tunisija var stāties pretī, var risināt jauniešu bezdarba problēmu. Tomēr, diemžēl, nekas no tā netika īstenots. Apsolītie desmit miljārdi tunisiešiem netika piešķirti pat neviens vienīgs dolārs. Līdz ar to jādomā, vai šie miljārdi, par kuriem tika ziņots. Vai nekas netika saņemts vēlēšanu rezultātu dēļ, vai Eiropas eh, kri smacējošās krīzes dēļ. Un es ceru, ka otrais skaidrojums būtu īstais, bet jautājumam ir tiesības pastāvēt, kāpēc šie solījumi netika pildīti. Nu, patiesībā nesam šodien nākuši šeit lūgt palīdzību nu, vai prasīt solījumu pildīšanu. Mēs esam nākuši teikt, ka Amerikas ekonomika ir um, Mm, guvusi atbalstu. Atbalstam, ko tā sniedz Eiropai pēc otrā pasaules kāra, un līdz ar to intereses bija apusējs arī Eiropa guva labumu atbalstam, kas sniegt Spānijai, Portugālei pēc pārējas uz demokrātiju šajās divās valstīs. Un no jauna Rietuma Eiropa ekonomiski iegūst pateicoties atbalstam, kas sniegts Austrum Eiropas valstīm, un visa Eiropa līdz ar to gūsta labumu no Austrum Eiropas attīstības. Gluži līdzīgi arī mēs lūdzam veikt investīcijas, jo investēt uh, Arābu pavasara valstī nozīmē paust eh, nāk, uzticību nākotnē. Tas ir vidēja termiņa, reizēm pat ilgtermiņa investīciju, un Tas būtu visu interesēs no ekonomikas skatu punkta. Un tas ļautu izplatīt demokrātijas principus. Un tas līdz ar to kalpos abu pušu interesēs. Jautājums, kas, jā, uz kuru jāatbild, ir šāds. Vai patiešām ir optimistisks noskaņojums, nākotnes redzējums, uzticība nākotnē, lai veiktu investīcijas Arābu pavasara valstu ekonomikās, un Maroku es iekļauju šo valstu vidū pat, ja tur nebija notikusi revolūcija, jo Arābu pavasaris ir demokrātijas pavasaris, un es ceru, ka mūsu Marokas brāļi pie, ir pievienojušies šim, mm, šai kustībai. Un es domāju, ka man piešķirtais laiks ir izsmelts, un Es eh, esmu pateicis gandrīz, ko vēlējos. Vēl pēdējais punkts - ekonomikas pasākumi Īslama teorijā. Eh, realitātē šie ekonomikas principi, Īslamā mēs to redzam finanšu Īslamā un Londona, Parīze, Luksemburga. Uh, pirms tam jau ir piemērojuši šos um, islamiskos finanšu principus, un mēs esam e, rosinājuši darboties šī, mūsu bankas un. Jā. Mēs izveidojam fondu Hazakat Tunisijā, tad tas ir pamatojoties uz brīvprātīgiem ieguldījumiem, un tas man atgādina Francijas katoļu, katolisko glābšanas asociāciju. Tās ir asociācijas, kas palīdz nabadzīgiem cilvēkiem, un ne jau islama ideoloģija to mm, pieprasa, bet mm, tautas eh, nabadzīgie slāņi, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Un es nedomāju, ka ir tāda islāma teorija, kas ekonomiski iebilstu uh, un būtu pretrunā ar starptautiskās tirzniecības principiem vai PTO principiem. Tā nav. Islama ekonomika ir liberāla ekonomika, kas rosina individuālo iniciatīvu, un šajā jomā nav problēmu vai bāžu, kādas varētu rasties. Kas varētu likt domāt, ka ir tāda islama teorija, kas būtu pretrunā un iebilstu starptautiskām teorijām. Lielas paldies, ministra kungs, Eh, divas minūtes jums tika piešķirtas papildus, citādi praktiski iekļāvāties laikā, un tagad vārds Samir. Sru, Samir Fauzija. <coughs> Oh, Henem, Henem. Eh, thank you. Uh... Paldies. Vispirms gribu teikt paldies Eiropas Savienībai institūcijai un arī Kārnegī centram par to, ka uzaicinājāt mūsu šo konferenci. Šī ir laba iespēja, lai pārunātu demokrātijas attīstību, pilsoniskās struktūras, ekonomikas attīstību Arābu pavasara valstīs. Es mēģināšu mazliet tā paplašināt spektru, par ko runāšu runāšu par politisko ekonomiku Ēģiptē, uh, pieskaršos arī tādiem tehniskiem jautājumiem. Pirmkārt, Ēģiptes ekonomika joprojām cieš no stagnācijas, no izaugsmes samazināšanās un valdība Valdībai lielas raizes sagādā tas, kā atjaunot investoru uzticēšanos, kā um, pārvarēt šo neusticēšanos un kā atjaunot ekonomisko izaugsmu Eģiptē saskaņā ar statistiku. Šogad mēs varam rēķināties tikai ar diviem procentiem ekonomiskajā izaugsmē, Un 2012. un 2013. gadā arī finanšu nodokļu ieņēmumu situācija būs visai slikta un apmēram 13% ir bezdarba līmenis. Mums ir jāņem vērā tas, ka lielākā daļa bezdarbnieku ir jauni cilvēki, liela daļa no tiem ir tikko pabeiguši savu izglītību, ļoti daudz arī gaidīja no arābu pavasara, un mēs tagad redzam, ka neapmierinātība pieaug, un parien, arvien biežāk vērojams tādas dusmu izpausmes. Valdība noteikusi nākamajam gadam 820 miljārdu. Uh, budžetu nākamajam gadam, un valdība ir prog iecerētas programmas, kā pārvarēt izvarīšanos no nodokļu maksāšanas, kā uh, Uh, privatizēt uh, enerģētikas uzņēmumus un ir arī plāni, kā pārvarēt problēmas, ko rada iekšējais parāds un kā situāciju mainīt. Mēs vērojam pašreizējo situāciju, tad galvenā problēma ir nostabilizēt ekonomiku, kontrolēt korupciju un radīt priekšnoteikumus iekļaujošai izaugsmai. Situācija kopumā ir ļoti sarežģīta. Makroekonomiskai stabilizācijai ir nepieciešams veikt politiku, kas nekādā gadījumā nevar būt populāra Tas nozīmē subsīdiju samazināšanu, nodokļu līmeņu paaugstināšanu un šādi soļi, šādi pasākumi nonāk pie, so, noved pie sociālajiem tādiem nemieriem un nelāgām izpausmēm sabiedrībā, bet nepanākot Uh, vienošanos, vienprātības ar dažādiem politiskā procesa dalībniekiem, politiskā nestabilitāte turpināsies un kļūs vēl lielāka. Uh, valdība mēģina īstenot politiskus pasākumus, piesaistot finansējumu no reģioniem, bet būtībā problēmas tiek pārceltas uz vēlāku laiku, to risināšana tiek atlikta. Un nav viegli pārliecināt sabiedrību par politiskās vienprātības nepieciešamību, lai nepopulārās reformas varētu veikt, un to nav iespējams Uh, izdarīt, atsakoties pārunāt ļoti sarežģīts jautājums, piemēram, vēlēšanu likumu, konstitūcijas pārskatīšanu, tieslietas, tiesu sistēmas reformēšanu. Un arī tas attiec uz pārunām starp valdību un opozīciju. Uh, Ja mēs gribam stabilizēt politisko situāciju, tad visām pusēm būs nepieciešams piekāpties un jābūt gataviem kompromisiem, lai pārēju uz demokratizāciju tomēr notiktu tā bez īpašiem zaudējumiem. Es pieminēju dažus statistikas datus, minēju arī, ko valdība grasās darīt, pieminēja arī antagonismu starp valdību un opozīciju, bet noslēgumā savā komentārā gribu eh, dalīties ar jums ar dažiem secinājumiem, ko esmu izdarījis savā darbībā. Pirmkārt, finanšu reformas ir uzsāktas bez tādas ilgtermiņa vīzijas vai plāna kas, ko no tām var gaidīt. Un ja mēs gribam tikt galā ar pašreizējām finanšu problēmām, tad ir jāsāk, jāatgriež pie revolūcijas saukļiem, pie sociālā taisnīguma, solījuma, politiska miera apsolījuma, un tas ir nepieciešams, lai um, Ēģipte neviens nepaliktu zem svītras, lai tiktu iekļauti visi sabiedrības slāņi un atbalstītu iecerētās reformas. Ja mēs skatāmies uz debatēm, kas notiek plašsaziņas līdzekļos, tad visbiežāk tur runā par korupciju, par konfliktiem starp politiskajām partijām, uh, bet nav tādu tālredzīgu ideju, vizionāru ideju par to, kā attīstīt sabiedrību tālāk, kā nodrošināt sociālu un ekonomisku attīstību, par to diskusijas nenotiek. Es redzu drīzāk tādu autoritāru pieeju attiecībā pret nevalstiskajām organizācijām un ārpus pilsētām, uh, uz cilvēku nevalstisku organizāciju aktivitātes tiek apdraudētas vai ierobežotas, jo nenotiek darbs ar sociālā kapitāla veidošanu. Nabadzības līmenis Ēģipte ir 25% pilsētās un līdz pat 50% ārpus pilsētām. Kā risināt šo smago uzdevumu. Nabadzība rada daudz problēmu - vārdarbību, seksuālo izmantošanu, reliģiskus konfliktus. Ar nabadzību var izskaidrot ļoti, ļoti daudzas problēmas, gan sociālas, gan ekonomiskas un kā pārvarēt nabadzību bez um, daudzgadu ekonomiskās attīstības plāna. Un otrais, Es visai skeptiski vērtēju pašreizējās valdības izredzes veikt ekonomisko pārstrukturizāciju tādā valstī kā Ēģipte. Un pašreizējās valdības, eh, pašreizējā valdība var raksturot kā politiski bezatbildīgu, vāju, uh, nespējīgu komunicēt, sazināties ar lielu daļu Eiropas, Eģiptes sabiedrības, un te nav tik liela loma konfliktiem starp islāma spārnu pārstāvjiem, jo arī islāma, tad musulmaņu vidū nebūtu šī valdība netiek vērtēt viennozīmīgi pozitīvi. Mēs dzirdam kritiku arī no musulmaņu puses par to, ko šī valdība veic. Un trešais komentārs, ko gribu jums piedāvāt eh, sociāla un ekonomiskā krīze Mums ir jāraugās uz šiem jautājumiem vienoti. Tas, piemēram, reliģiskās brīvības jautājums ir saistīts ar sociālās, sociāla-ekonomiskajām problēmām, bet tai pašā laikā nevar noliegt, ka diskriminācija raksturīga arī kristiešu vidū Ēģiptē. Uh, Tā ka situācija nav tik viennozīmīga, bet ja cilvēki vēlas eh, emigrēt un kristieši vēlas atstāt valsti, kas ir labi izglītoti, bagāti, ļoti tādi nodibinājuši komunikācijas tīklus, ja viņi atstāja valsti, un tas var atteikt attiekties arī uz uh, musulmaņiem, kaut gan kristiešu uh, kā emigrantu ir vairāk, tad šī emigrācija nozīmēs ļoti lielus zaudējumus gan sociālajam kapitālam, gan arī finanšu kapitālam Ēģiptē. Un noslēgumā to, ko pieminēja priekšsādātājs, gribētu arī to komentēt. Uh, Tātad islāma ekonomiskā teorija. Līdz šim es neesmu redzējis tādu vienotu islāma ekonomikas teoriju. Grāmatas, protams, ir, bet praksē no islāma politiskajām partijām, kad tās nāk pie varas, es sagaidu sociāli atbildīgu tādu, um, darbību saskaņā ar islāma principiem. Līdz šim neko tādu neesmu pieredzējis. Arī islāmistu musulmaņu pašu vidū ir konflikti, piemēram, attiecībā uz kredītu izsniegšanu. Katru reizi, kad mēs aicinām vai lūdzam, uh, jau atvieglināt vai vispār padarīt iespējamu kredītu saņemšanu, kredītu izsniegšanu, tad atkal un atkal izsla, izceļas konflikts par to, cik um, reliģiskā ziņā ir pamatota šāda kredītu izsniegšana. Un es domāju, ka šobrīd ir jāspēj nu, atteikties no tādām filozofiskām doktrīnām, ir jāpievērš valsts eh, politikas, publiskās politikas īstenošanai, kas respektētu islama pamatnostādnes. Un tādā veidā mums izdotos panākt progresu sabiedrības reformēšanā. Diemžēl līdz šim īstenotā politika vairāk atspoguļo uh, tādas liberālās tendences ekonomikā, bez īpašas atšķirības. Un mums ir jādomā vēl būs, nu vēl paies kāds laiks, līdz mēs redzēsim arī ekonomikā islamā balstītas ekonomiskās politikas īstenošanu Mēs redzam, nu, ekonomisko politiku, kas īpaši daudz neatšķirs no Mubaraka politikas. To, uh, Paldies, tagad došu vārdu Hakimai Faslī. Vārds jums. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Uh, Sīdā, raisat al-ģasā. Paldies, Dieva vārdā priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi. Es ārkārtīgi priecājos būt jūsu vidū šodien. Es pateicos Eiropas parlamentam, kas mūs eh, uzaicināja piedalīties šajā konferencē, kas runā par politikas, ekonomikas un kultūras jautājumiem un kas vērsta uz sapratnes veidošanu par arābu pavasara valstīm un bez kādiem stereotipiem Doma ir labāk saprast to, kas pašlaika notiek, un veidot labākas divpusējās attiecības starp Eiropas parlamentu un Arābu valstīm. Kopš 2009. gada šīs valstis ir piedzīvojušas pārmaiņas, kuras dēvē par Arābu pavasari. Šis mm, pavasaris bija vērsts uz to, lai mm, valstis kļūtu demokrātiskākas un lai būtu ekonomiska un sociāla attīstība. Marokas tauta nes, ne, nestāvēja tālus nostatus no šīm kustībām un arī uztvēra šo situāciju ar pārdomām, un mēs bijām lokāls un reģionāls izņēmumu gadījums. Mēs ņēmām vērā ekonomiskās un sociālās pārmaiņas citu vietu, un šīs kustības lika pamatus jaunai Marokai, kas uzstāja solidaritātes vērtības, bet runā arī par identi, individualismu un ne, arī ārpus robežām. 2011. gads bija notikumiem bagāts gads pēc pirmās kustības 2011. gadā. Karalis izteicās un 2011. gada jūlijā tika pieņemta konstitūcija, tad bija parlamenta vēlēšanas, kas noveda pie jaunas valdības izveidošanas. Šīs eh, vēlēšanas deva vāru partijai, kas kopš 96, 1996. gada darbojas politikā. Tā ir taisnība un attīstība. Un, un tā apvieno sevī dažādas partijas. Tātad valdībai ir jāieklausās ielas prasībās. Starptautiskā plāksne, starptautiskā krīze skār vairumu valstu. Uh, un jo īpaši valstis, ar kurām mums ir asociācijas līgumi. Tomēr revolūcija turpinās. Nacionālā līmenī Māroka jau dažus gadus cieš no ekonomikas, politikas un kultūras līdzsvara trūkuma. Un vidējais slānis, kas ir attīstības pamāts, ir slikti pārdzīvojuši šo posmu tā iepriekš īstenotās politikas dēļ un bija. Un tādēļ tā sadalījās divās e, daļās. Tā maza daļiņa nopelnīja daudz naudas, kļuva ļoti bagāta, un otra daļa gluži pretējs ieslīga nabadzībā un jauniešu vidū. Jaunieši ir diezgan, li, veido diezgan lielu sabiedrības daļu Marokā. Un šī kategorija, šis slānis saskaras ar bezdarba problēmu. Diplomāti, tie ir be, diplomēti jaunieši kopš 90. gada ir bijušas struktūrālas reformas, tomēr rezultāts nav bijis redzams, ņemot vērā ekonomikas problēmas. Un bagātību sliktā sadalījuma dēļ, kā arī korupcijas dēļ. Pašreizējā valdība ir parlamentā pie, un ar parlamentā pieņemtu programmu ir pieņēmusi virkni prioritāšu, to starp jaunas valsts struktūras izveidi, ietekmes, tajā pašā laikā saglabājot iekšējo vienotību. Pašreizējā valdība ir pieņēmusi pasākumus, proti fondu finansējuma padarīšanu par pieejamu, lai finansētu izglītības reformu un citus pasākumus. Valdība arī ir izveidojusi 50 tūkstošu jaunu darba vietu laikā no 2011. gada līdz 2012. gadam. Valdība nolēma arī atvērt atvērt dažādas struktūras, saskaņā ar kompensāciju kāsi, pēc tam bija arī fiskālā reforma. Uh, kā no rīta mūsu pārstāvis arī minēja, Marokas valdība organizēja semināru par fiskālo reformu. Bija finanšu reforma un tajā tika pieņemta noteikta pieeja, uh, kas paredz visu partiju iesaisti un piedalīšanos. Tad bija arī pensiju un pensiju fondu reforma. Ļoti sarežģīta reforma tā bija. Un tad vēl cīnāmies arī pret korupciju. Un tika pieņemta arī uh, tāda piedalīšanās mm, attieksme attiecībā uz reformu pieņemšanu un valdība ir izvēlējušies tādu reformu principu, lai nodrošinātu stabilitāti un lai būtu nacionālā vienotība, tajā pašā laikā saglabājot nacionālo identitāti un saglabājot islamisko un arabu kultūru. Un kurš tad vēl uzdrīkstēsies teikt, ka sievietes ir tās, kas runā visvairāk? Lielas paldies! Mērķis ir veikt pēc iespējas atvērtāku viedokļu apmaiņu un Tūlīt arī došu vārdu diviem valstu pārlamenta locekļiem no Slovākijas un no Ungārijas, kas lūdza vārdu, un tad vārds tiks dots diviem Ēģiptes pārstāvjiem. Bet es aicinātu, ja iespējams, iekļauties Cik ilgi īsti mēs varam runāt? Divas minūtes. Es atvainojos. Būšu ļoti strikta. Vispirms uh, dodu vārdu Braubaskungam. Liels paldies, es izteikšos pavisam īsi. Liels paldies par uh, interesantajām prezentācijām, un es gribēju Ēģiptes pārstāvim jautāt par plānotajiem pasākumiem. Uh, kā risināt uh, tendences, kas saistās ar demogrāfiju. Mēs zinām, ka kopš 1970. Uh, gada, kad Eģiptē bija 20 miljonu cilvēku iedzīvotāju skaits ir četrkāršojies, šobrīd ir 87 miljoni iedzīvotāji, un mēs gribētu zināt, kāda ir jūsu vidēja termiņa ekonomiskie plāni un pasākumi, lai risinātu iedzīvotāju pieaugumu problēmu. Otrais jautājums ir par atšķirībām starp islāmistu partijām, kas uh, publiski aizstāv sociāli pārdalošu ekonomisko modeli, var to saukt arī par sociālistisku modeli, uh, iepretī liberāliem islāmista ekonomikas modelim, kas šķiet vadās pēc tirgus. Es saprotu, ka ir zināmas problēmas ar procentu likmēm, to jūs jau pieminējāt, ka tas ir pretrunā reliģijai, tomēr ir jāņem vērā arī šīs dienas banku sektora realitāte. Kā jūs esat iecerējis risināt šīs problēmas? Okay, that, that was a, a question mainly addressed to uh, Jā, tas bija jautājums, kas galvenokārt bija adresēts uh, runātājiem no Ēģiptes. Vai es varu dot jums vārdu, lai atbildētu, vai arī jūs dodat priekšroku uzklausīt visus jautājumus? Um, then, uh, we'll have to, and, and the next question. Nākamais jautājums uh, būs uh, no Zengera Sālanas uh, kundzes, uh, kunga. Ungāriju. Liels paldies priekšsādātājiem! Savā prezentācijā Bensālēma kungs, Ēģiptes eh, ministrs, eh, Tunisijas ministrs pieminēja Maršala plānu un pieminēja arī Austrum Eiropu un pārēju no totalitārismu uz eh, brīvo ekonomiku un demokrātiju. Gribēju sacīt, ka diemžēl eh, Austrum Eiropā nebija māršala plāna šādai pārējai. Maršala plānu varēja izmantot uh, eh, Rietuma Eiropas valstis pēc otrā pasaules kāra, bet nevis Austruma Eiropa. Uh, bet uh, Austrum, Austrum Eiropā pēc komunisma eras beigām notika tiešās ārvalstu investīcijas, ieskaitot arī manā valstī Ungārijā, tomēr šīs investīcijas galvenokārt uh, tika balstītas uz uh, appusēju izdevīgumu. Es domāju, ka varu runāt arī eh, citu dalību valstu vārdā. Tomēr Ungārijā mums eh, pavisam noteikti ir interese padziļināt attiecības ar ārābu pavasara valstīm. Tomēr, lai tas notiktu, jums ir nepieciešama eh, stingra ekonomiskā bāze un stabils uh, ietvers. Ungārija var piedāvāt daudz investīciju, piemēram, apūdeņošanas sistēmās, kur mums ir gūta ļoti vērā ņemama pieredze. Jūs pieminējāt uh, aizdevumus islāma uh, likumdošanā, un cik man zināms, uh, procenti par aizdevumiem ir aizliegti. Kādu risinājumu jūs piedāvājat? Paldies, un tagad dosim iespēju uzdot jautājumus arī klausītājiem kuram būs tas prieks runāt pirmajam. Varbūt tas būs kāds deputāts. Vispirms Mekī kungam vārds no Ēģiptes. Došu vārdu jums pēc neilga brīža, bet lūdzu iekļaujieties divās minūtēs. Paldies! طيب هو انا طبعا مداخله كانت في في السيشن اللي فات Paldies! Es vēlējos runāt par rīta sesijā skatītu tematu. Tātad attiecībā uz mm, mūsu diskusiju tematu. Man ir skaitļi par industriju Ēģiptē, un um, mēs līdz ar to nevaram atrisināt problēmu rūpniecībām. kas saistās ar privāto sektoru. Investīciju likme ir sasniegusi 13% 2012. gadā. Un pagājuši gadu iepriekš tā bija tikai 9,3%. Un runājot par aktivitātēm šajā jomā, izaugsmi, tā ir ārkārtīgi būtiska. Mums ir uh, jāskatās plašāk. Ja tīpaši pārstrādes rūpniecībā un pakalpojumu jomā, un mums ir nepieciešama arī attiecīga likumdošana. Tas bija pirmais jautājums, pirmais punkts. Otrais punkts. No rīta mm, parlamenta deputāts uzdeva jautājumu par uh, asociāciju likumu. Šis likums vēl nav ticis pieņemts, izsludināts, ir vairāki skatījumi. Tiek teikts, ka Eģipte ir ļoti noslēgta un ka ne, netiek pieļaut sadarbība ar citām, ar citām valstīm. Citi vēlas uh, absolūta atvērtība, un vēl ir trešā nostāja, saskaņā ar kuru ir jāatver durvis ārvalstu asociācijām, tajā pašā laikā nodrošinot iekšējo drošību, un mūs interesē finanšu avoti asociācijām un šī finansējuma mērķi. Līdz ar to mums ir jāizsako šie šī līdzekļi. Un es esmu pētījis ASV, Lielbritānijas likums un varu teikt, ka par šo tēmatu likumi ir ļoti stikri, stingri šajās valstīs. Paldies! Merci. Uh, thank you. Uh, um, I, I have... Liels paldies! Pie manis ir nonācis runātājs sāraksts, bet eh, šobrīd tas tiek slēgts, jo tad, ja es eh, ļaušu turpināt tajā pierakstīties, tad beigās nebūs iespēja dot visiem vārdu un eh, pēc tam dot iespēju visiem paneļu diskusijas dalībniekiem un pat referentam pateikt to, ko viņi vēlas pateikt. Tāpēc tagad pāriesim pie nākamā runātāja. Tas ir Bārakata kungs no Bēļģijas. Nu, Lielas paldies, priekšsēdētājas kundze. Es vēlētos vērsties pie ministra kunga Bensalēma. Jūs runājāt par Eiropas Savienības apsolīto atbalstu. Es atceros atgadījumu Dovilas konferences laikā Arābu valstīs Virsraksti bija ES un ASV apsola 50 miljārdus dolāru, lai atbalstītu arābu jaunās demokrātijas un mm, nedaudz tālāk bija Eiropas Savienība ir mm, tikusies Briselē, lai atrastu desmit miljārdus, lai atrastu, lai atbalstītu Grieķiju, un tas bija grūti. Un es mm, vēršos pie saviem Eiropas līdzpilsoņiem, kad jūs vēršaties pie ārobu Mm, pilsoņiem, tad centieties tomēr būt konkrēti, es neteikšu godīgi, bet vismaz nedodiet mm, veltus solījumus, jo cilvēki pie, tiem pieķeras un viņi raugās uz uh, Eiropu kā donoru, un tad, kad uh, solījumi netiek pildīti, tad ir liela vilšanās. Otrā lieta, ministra kungs, jūs runājāt par Londonas, m, mm, Parīzes un Br Briseles uh, no islāma. finanšu centriem, un eh, ne jau islāma valsts tās interesē, bet eh, doma ir uh, iegūt miljārdiem uh, finansējumu, kas atrod šajās valstīs un Persijas līča valstīs. Tālāk runājot par islāma ekonomiku. Tāda, kāda to apsola pie varas nonākušās partijas, ja tā ir balstīta uz liberālismu, kas ir parādījusi to, ka ir izgāzusies un ir pārā, es nerunāju par šeit par normālo liberālismu, bet mežonīgo liberālismu un zinot, ka starptautiskās institūcijas un Eiropas Savienība mūs kā e, Arabu valstis ir vedušas uz šo šī liberālisma ceļu, tad ārābu valstis no trešās pasaules ir normāli, ka cenšas atrast citas e, sistēmas un mm, skatās arī savā starpā, kā labāk risināt ekonomikas jautājumu. Vēl viens aspekts, es atvainojos priekšsēdētāji, es e, esmu pārsniedzis savu laiku. Jā, paldies. Pie tam man ir Jāteic, ka jūs teic, izteicāt komentārus, kas ir, protams, jūsu tiesības, bet jūs neuzdevāt nevienu jautājumu, kas arī ir jūsu tiesības. Bet tagad vārds Mārzuka kungam, kurš ir lūdzis vārdu, lūdzu divas minūtes jums tiek piešķirtas kā citiem runātājiem. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, yani... Vār, diev, žēlsirdīgā dieva vārdā. Es vēlētos vērsties pie Falslī kunga, jo situācija Eģiptē nav tikai negatīva, mums ir citas jaunās ekonomikas, jo mēs varējām atgūt fondus, kas bija pametuši valsti, un tie runāja par būtiskiem līdzekļiem, kas attiec uz lauksaimniecību, labību, Un uh, viss, ko mēs šeit vēlētos, būtu vairāk investīciju. Mēs neprasām palīdzību, bet vairāk investīciju. Un Bēns Lema kungs teica, ka šīs investīcijas uh, gal, gal galā sniegs labumu visiem. Un viņš runāja par mm, guvumu, kādu varēja gūt ASV no maršala plāna. Un Tālāk runājot par partiju, opozīcijas partiju NOR. Mūsu opozīcija nebalstos tikai uz, nebalstās uz reliģisku skatījumu, bet ekonomisku. Mēs to iesniedzām parlamentā un sam, Samerkungs ir parlamentu loceklis. Kredīts ir pieņemta ideja pat no reliģiskā skatpunkta un reizēm patiešām uh, ir nepieciešamība ņemt kredītu aizņemties, un es ceru, ka diskusijas netiks skatīts tikai no reliģiskā skatu punkta. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Brāma kungam no Nīderlandes. Lūdzu, divas minūtes. Jā, es gribu izmantot savas divas minūtes, un pirmais jautājums būtu doktoram Sameham uh, Fauzijam un ministram Benam Salamam. Reģionāla ekonomiskā sadarbība parasti ir uh, ierobežota uh, tu vidējos austrumos un Ziemeļāfrikā, tāpēc es uh, gribēju zināt, ko jūs esat iecerējuši darīt tālākas reģionālās integrācijas labā. Uh, vai arī jūs uzskatāt, ka uh, visas šīs ekonomikas ir pietiekami savietojamas. Otrakārt, lai palielinātu, uzlabotu piekļuvu Eiropas tirgumu. Jūs uh, zināt, ka mēs to atbilstam, atbalstam, uh, varētu veicināt eh, ekonomiku šajā reģionā. Un tāpēc uh, gribēju zināt, kā jūs mēģināsiet pārliecināt atturīgi noskaņotas Eiropas Savienības dalībvalstis ļaut jums plašāku piekļūt tirgumu. It īpaši lauksaimniecības produktiem. Un Tagad es došu vārdu Ieziki kungam lūdzu. Kur jūs esat? Šeit. Mans jautājums ir adresēts Bensalam kungam, lauksaimniecības ministram. Jāteic, ka es esmu nedaudz pārsteigts Nu, cik seklas ir ekonomiskās eh, vīzijas eh, Tunisijas valdībā un eh, citās valdībās. Es domāju, ka jūs varbūt vēl neesat pilnībā sapratuši, kas ir noticis. Austrumos pašlaik ir notikušas revolūcijas, kurās ir ļoti, kurām ir ļoti spēcīgas ekonomiskās un sociālās saknes. Uh, un uh, jūs esat aizmirsuši, kāda ir bijusi ekonomiskā izaugsme pēdējo desmit gadu laikā Ēģiptē. Tas, manuprāt, bija 5% gadā, Tunisijā mm, līdzīgi, bet uh, tai pašā laikā ir arī milzīgs jauniešu bezdarbs. Uh, Eh, kādas ir jūsu vīzijas par budžeta politiku, fiskālo politiku, tirzniecības politiku? Mēs neko no tā neredzam. Jūs tikai runājat par islāma ekonomiku Un uh, mēs, uh, protams, esam labi katoļi un nodarbojamies ar labdarību, bet uh, mēs gribētu zināt, kāda ir islāma partiju politika, kas ļaus izveidot simtiem tūkstošu darba vietu un šajā reģionā miljoniem darba vietu. Liels paldies! Liels paldies! Un nākamais runātājs ir Ingene Kungs, lūdzu. Mans uh, komentārs ir par Ēģiptes ekonomikas nākotni, un tāpēc es gribētu uh, dzirdēt jūs pārdomas par to. Raugoties uz šīs dienas Ēģipti, ir uh, viegli teikt, ka tā atrodas spiedīgos ekonomiskos apstākļos, ekonomiskās rezerves varbūt pietiek diviem mēnešiem, bezdarbs ir pieaudzis un budžets ir. Ne Eh, nepildās, un ja nekas īstermiņā netiks darīts, tad Eģiptes ekonomika sabruks. Mēs eh, zinām, ka sarunas ir grūtas, bet eh, jebkurā gadījumā ir taču arī cits veids, kā uz to paraudzīties. Ja mēs runājam par ekonomikas reformām, tad redzam, ka krīze ir bijusi par galveno iemeslu reformām. Un tāpēc ekonomisti saka, ka var izniekot arī labu krīzi. Uh, Tomēr atsevišķos gadījumos mēs esam redzējuši, ka ekonomiskās krīzes noved pie tālākas politiskās nestabilitātes, tāpēc mans jautājums ir, kā jūs redzat situācijas attīstību Ēģiptē? Vai jūs redzat ekonomisko krīzi, vai jūs redzat to, ka valsts varēs panākt vienošanos ar SVF? Un ja jūs uh, uzskatāt, ka nav ekonomiskās krīzes, varbūt uh, jūs uh, domājat, kādā veidā panākt uh, visu politiķu, politisko spēku iesaistīšanos eh, kopējā diskusijā, domājot par Eģiptes nākotni, lai izvairītos no tālākas radikalizācijas. Liels paldies par kodolīgumu, un tālāk došu vārdu Maniferī kungam, Normanam Maniferī. Okay. Thank you. Paldies! Man ir divi komentāri un divi jautājumi. Ceru, ka ietilpināšos divās uh, minūtēs. Vispirms jautājums Bensalem kungam par ārābu pavasaru Tunisijā. Es esmu optimists attiecībā uz nākotni, tomēr piesardzīgs optimists. Otrā piezīme par uh, Māršala plānu par apsolīto palīdzību, kas nav sniegta. Tā ir taisnība, un mums sev ir jāuzdod jautājums, vai e, tas bija tāpēc, ka nebija naudas, nebija vēlēšanās vai nebija uzticības e, e, pašreizējai valdībai, ņemot vērā tās līdzšinējos rezultātus. Jūs jau teicāt, ka jums vairāk ir nepieciešams investīcijas, nevis palīdzība. Un tālāk divi jautājumu. Jūs teicāt, ka ir radīti 130 tūkstoši darba vietu, bet jebkurš, kurš paraugās uz uh, Tunisijas ekonomiku, varētu uh, redzēt to efektu. Tomēr uh, varbūt šie 100 tūkstoši cilvēku ir pieņemti darbā publiskajā sektorā, kas uzliek tam papildus uh, slogu. 80% Tunisijas budžeta uh, tiek iztērēti sabiedriskiem sektoram, un uh, šis apjoms jūsu laikā ir pieaudzis. Uh, kā jūs esat plānojuši, ko jūs esat plānojuši darīt, lai samazinātu budžeta tēriņu sabiedriskajā sektorā, mm, kas pašlaik sasniedz 85%? Otrakārt, vai pilsoniskā sabiedrība un labdarības organizācijas ņemot vērā uh, to, ka tās ir eh, galvenokārt eh, vai pat simtprocentīgi orientētas uz politiku. Eh, ko jūs esat plānojuši darīt, lai samazināt šīs politiskās ietekmes. Paldies, dāmas un kungi, par šiem jautājumiem. Par komentāriem, jautājumiem, ko uzdevāt. Daudzi no jautājumiem bija saistīti ar Ēģipti, un man šķiet, ka mūsu paneļa diskusijas Ēģiptes pārstāvim varētu aptrūkties laika. Es nezinu, sākt ar jums, vai jūs vēlties nedaudz laika padomāt. Jūs sāksiet? Nu, labi. Un jūs tiekat pie piecām minūtēm. Paldies par jautājumiem un komentāriem. Tas nozīmē, ka vairuma diskusijas dalībnieku uztverē Ēģipte ir vadošā ekonomika šajā reģionā, un cilvēki grib zināt par situāciju vairāk. Man ir vairāki punkti, uz kuriem gribu atbildēt galvenie jautājumi. Pirmkārt, par demogrāfijas politiku. Es uh, uzskatu, ka Ēģiptē tādas nemaz nav. Es eh, saprotu, ka demografiskā problēma eh, rada spriedzi un valsti ir ārkārtīgi būtiski eh, panākt augstu attīstības līmeni sociālā un ekonomikas ziņā. Tomēr par nelaimi vairums Eģiptes sociālo politiku pēc revolūcijas ir nokļuvušas pabērna lomā, jo visi vairāk koncentrējas uz politiku Eh, mums gan ir Nacionālā padome demogrāfijas jautājumiem, bet eh, vairums šīs padomes ir pārmantotas no vecā režīma, un tām ir nepieciešami jauni uzdevumi. Tas nozīmētu, ka tām būtu jāmēģina eh, nodrošināta zināma stabilitāte. Runājot par sociālo politiku, mēs piedzīvojam pretrunīgas tendences Eģiptē. Daži cilvēki saka, ka uh, daži panākumi, kas ir gūti, ir gūti tikai pateicoties vecā režīma mantojumam, un citi saka, ka tas ir sabiedrības mantojums, kurš mums būtu jāsargā. Mēs uh, vēlamies aizsargāt Ēģiptes uh, sievietes un viņu tiesības. Tā, tas ir mūsu sabiedrības nopelns, un mēs uh, vēlamies uh, Uh, saglabāt arī tās tiesības, kas sievietēm bija vecajā režīmā. Ir vairāk jāpievērš uzmanība sociālai politikai tomēr par nelaimi uh, tā kļūst aizvien akūtāka. Otrā problēma, par kuru es gribu parunāt, ir islāma ekonomika. Es uh, negribētu runāt uh, islāmistu vārdā, bet es pastāstīšu par savu uztveri. Islāma kustības ir ļoti iekļaujošas, integrējošas, un jūs atradīsiet eh, šajās kustībās ļoti dažādu slāņu pārstāvis, bagātus cilvēkus, vidus slāni, un tas nozīmē, ka Islāma kopienā jūs redzēsiet dažādas ekonomiskās uztveres, izpratnes. Kā politiķis un zinātnieks es vairāk esmu domājis par uh, publisko politiku, par to, ko mēs spriežam šūras padomē, ko, to, ko dara valdība, un tāpēc es negribu pievērst galveno uzmanību ideoloģijai. Es gribu uh, vairāk eh, runāt par eh, valsts politikām, par to, kā mēs eh, risinām sociālās un ekonomiskās problēmas. Pašlaik mēs neesam redzējuši nekādas pārmaiņas tajā veidā, kādā mēs risinām ikdienas problēmas. Un man kolēģis parlamentā pieminēja dažas sasniegumus. Protams, mēs joprojām esam dzīvi, katru dienu kaut ko ražojam un eh, dažas ministrijas Eģiptē strādāja eh, itin labi. Tomēr runājot par valdību, es runāju par, eh, kolekt, par atbildīgu budžetu. Es nerunāju par individualistisku pieeju vai individuāliem sasniegumiem. Es runāju par valdības vispārējo sniegumu. Un es nesmu uh, apmierināts ar valdības sasniegto. Es domāju, ka daudzas politiskās rīvēšanas, rīvēšanās Eģiptē, šis augstais kritikas līmenis un brīvības un taisnīguma mm, partija arī kritizē valdību, tad, tad to visu atklāti var teikt. Tā tiešām ir problēma. Bet, ja runājam par sadarbību reģionālā līmenī, tad es domāju, ka mums ir diezgan konkurētspējīgas uh, ekonomikas un vairums problēma patiesībā ir politiskas. Ja jūs runāsiet ar uh, arābu valstu iedzīvotājiem, Viņi jums var pastāstīt, ka mums ir daudz uh, politisku barjeru. Viņi pastāstīs, ka arābu pavasara gars uh, apvieno cilvēkus gan ekonomiski, gan politiski. Ekonomika ir ļoti spēcīgs instruments cilvēku apvienošanai, saliedēšanai. Un visbeidzot, ja neko neesmu aizmirsis, pieminēšu vienu problēmu, eh, kuru es ceru nesmu pārpratis, kad eh, jūs par to runājāt. Politiskās pārējais laikā uz demokrātiju es gribēju atkārtot to, ko teica Pāvils Šemeta, un eh, kurš uh, sacīja, ka var mācīties no uh, jaunajām ekonomikām. Pārējais laikos ir daudz labāk paļauties uz uh, tautām, nevis valdībām, uz cilvēkiem, un uh, tas nodrošina to, ka uh, situācija kļūst labāka un sabiedrība ir uz pareizā ceļa. Ko es domāju ar spējīgu valdību? Tā ir valdība, kas ir spējīga panākt rezultātus, runāt ar cilvēkiem, saliedēt cilvēkus un uh, ļaut saprast, ka revolūcija patiešām ir notikusi, ka kaut kas uh, tagad ir uh, savādāk. Un vēlreiz es gribēju atkārtot arī to, ko teica Francis Pukujāma par uh, Žepāra Žabēna pieredzi. Viņš teica, ka Žabēnu neuzcēla par naudu, bet uh, to uzcēla cilvēki, kuri bija valsts aparātā. Viņiem bija redzējums, viņi smagi strādāja, viņi pro, izplatīja šo uh, produktivitāti tautām. Un rezultāts tika gūts. Un tas ir tas, ko mēs gribam panākt uh, Ēģiptē. Un varbūt uh, šo komentāru var attiecināt arī uz citām arābu pavasara valstīm, bet es negribētu uzņemties runāšanu viņu vārdā. Ir nepieciešama uh, pārvaldāmība vai pārvald, pārvaldība, kas ļautu cilvēkiem justies labāk un kas uh, liktu viņiem saist, ka kaut kas viņu dzīvē mainās. Paldies! Jums uzdev ļoti daudz jautājumu, tāpēc es jums atvēlēju vairāk laika atbildēšanai. Bet es ceru, ka tā nebūs ar pārējiem. Došu vārdu ministram Bensalemam. Arī jūs saņēmāt vairākus jautājumus ministrs kungs, es jums dodu vārdu. Es zinu, ka tas nav viegli iekļauties piecās, sešās minūtēs, bet lūdzu mēģiniet. Jā, labi. Es vēlētos atbildēt Ungārijas pārstāvim. Tad, kad es runāju par maršala plānu, es neteicu, ka uh, tas bija par labu uh, rietum un austrum Eiropai, tātad arī austrum Eiropā, bet es vēlējos teikt, ka ASV izmantoja maršala plānu, guva labumu tieši tāpat kā Eiropas valstis, un otrajā piemērā es teicu, ka Eiropa, ES guva labumu atbalstam, kāds tika sniegts Austrumēropai pēc komunistu režīma uh, krišanas. Es tikos ar Ungārijas vēstnieku un mums bija runa par mm, lauksaimniecības un irigācijas mm, sadarbību un mm, mēs esam atvērti jebkāda veida sadarbībā ar visām Eiropas valstīm, neatkarīgi no tā, vai tās atrastos Austrum Eiropā vai Rietum Eiropā. Tālāk mūsu viedoklis par kredītiem ar likmēm. Tunisijā mēs vēlētos atstāt atvērtas durvis uh, ar izvēles iespējām. Tie, kas vēlas iegūt kredītu Islama bankā, var to darīt. Te nav runa par mm, interesēm, bet eh, par likmēm, bet par piedalīšanos mm, labuma gūšanā, un tā tad katrs indivīds var izmantu, izvēlēties eh, banku, kādai tas dod priekšroku, vai tā būtu islamiska banka vai pārasta banka. Tālāk Beļģijas delegāts uzdeva jautājumu. Jūs runājāt par liberālu islāma sistēmu. Es nepiekrītu jūsu teiktajam par mežonīgo liberālismu. Desmit minūtes nebūtu pietiekamas, lai sniegtu jums pilnīgu pārskatu par uh, un to, ko nozīmē islama ekonomika un tas, kā tas izpaužās mūsu situācijā. Laika, diemžēl, nav pietiekami, bet es varu vien bilst, ka patiešām runa ir par liberālu islamisku ekonomiku, bet mm, tas nav pretrunā ar PTO. Un tas saskan arī ar to, ko es teicu iepriekš. Nīderlandes pārstāvis runāja par uh, Mm, problēmām reģionālā līmeņa sadarbībā ekonomikas jomā par nelaimi. Tas atbilst eh, patiesībai, un šīs reģionālās sadarbības vājums vēl uh, e, saistās ar uh, diktatūras režīmu, kāda FI sistēma bija tāda, uh, kurā vairākus mēnešus pēc kārtas bez brīdinājuma tika slēgtas robežas, un tas negatīvi atsaucās uz sadarbību ne tikai Ārābu pavasara valstīs, bet visā reģionā. Pie tam mums vēl ir arī ri, Rietum Sahāras problēma, tas ir šķērslis, integrēta Magribas Arābu reģionu izveidē. Tā tad ir problēmas, kas kavē sadarbību, kādu vēlas sabiedrība. Tā tad. Par spīti tam nav nekādu šķēršļu sadarbībai starp ziemeļiem un dienvidiem, jo abas puses tajā ir ieinteresētas. Pēdējais runātājs teica, ka nav nekāda uh, ekonomiskā skatījuma vīzijas. Es nevaru desmit minūtēs runāt tikai par eh, bezdarbu, par jaunatni un vēl arī par mm, globālo ekonomikas redzējumu, jo paneļa diskusijas temats, kāds tika izvēlēts, bija gai ekonomikas sistēma. Jūs neuzdevāt jautājumu par to, kāda ir mūsu ekonomiskā pieeja Nu, visos aspektos. Iepriekš Tunisijas ekonomika balstījās uz piekrastes reģioniem. Tie bija kā mūsu ekonomiskās izaugsmes motors un iekšzemes reģionus uz augšu vilka šie piekrastes reģioni, un tur bija uh, Šajos piekrastes reģionos bija 84% ieguldījumu savukārt iekšzemes daļās, kas ir plaša teritorija, ieguldījumu procents bija tikai 16%. Tagad mēs situāciju esam izlīdzinājuši un budžets ir izlīdzināts, piemēram, lauksaimniecības ministrijas budžets. Lauksaimniecības ministrija ir nozīmīga ministrija, Tātad šī ministrija aktīvi interesējas par investīcijām, un tā ir paredzējusi 76% no savas budžeta aploksnes darbībām iekšzemes reģionos. Tātad iepriekš bija reģioni, kas bija vadošie, vilcēji spēki, kā lokomotīvas, un tad bija iekšzemes reģioni. Un tagad mēs šajā vilcienā cenšamies katrā vagonā ielikt savu motoru, tā lai katram reģionam savs motors. Tāda lūk ir mūsu pieeja. Tātad ekonomiskais motors ikvienam reģionam. Pērīkungs teica, ka nepiekrīt teiktajam par 230 tūkstošiem darba vietām. Tas ir tiesa, mēs izveidojām 112 tūkstošu darba vietu. Mēs varam nebūt vienisprātis par interpretēšanu, bet skaitļi ir skaidri skaitļus. Mm, publicēja augstākais statistikas birojs, un kad ministrs runā ar statistikas biroja direktoru, tad uh, Par to arī ir publikācija tūlīt Facebookā un nav nekādu noslēpumu par statistikas datiem. Iepriekš mēs nevarējām uzticēties statistikas institūta datiem, bet tagad šie skaitļi ir pilnīgi skaidri. Līdz janvārim bija 112 tūkstoši. Un tā no janvāra 132 tūkstoši. Tālāk lauksaimniecības ministrijā par valsts pārvaldi pensijā devās 5800 darbinieku un viņus aizvieto viņu vietā stājās amatā tikai 760 darbinieku mūsu ministrijā ir nepieciešama cilvēka resursa, mums pietrūks darbinieku, un tā, lai mēs varētu labi strādāt, tad mums ir nepieciešams atbalsts cilvēka resursu jomā. Ņemot vērā to, ka mūsu valstī ir daudz mm, kvalificētu darbinieku, 230 tūkstoši jauniešu ir bez darba. E, tā jūs man neatstājat izvēli, jo pretējā gadījumā mēs pārāk ilgi aizkavēsimies pie šī jautājuma un neļausim izteikties pārējiem. Doktor Fāvzī, lūdzu, tagad vārds jums. Ļoti labi. Centīšos izteikties pat vēl īsāk nekā līdz šim, kaut eh, tieši nesaņēmu nevienu jautājumu. Iespējams, ka tas skaidrojams ar to, ka es izteicos ļoti skaidri. Katrā ziņā es to vēlētos. Man ir trīs precizējošas lietas. Pirmā saistās ar eh, deputāta uzdoto jautājumu šorīt. Mm, tas nebija izpratis, kā soci... ka mm, sociālā kustība bija pret bādu. Man jāatvainojās, mm, jo ministra kungs no rīta teica, ka kustība arābu pavasaris Marokā bija kustība cieņai. Te netiek runāts par bādu, bet par cieņu. Uh, Mūsu šīs dienas eh, sanāksmes temats bija politisko partiju, kas ir islamiskas ekonomiskās atsauces. Marokā mēs eh, iestājāmies par izmaiņu, izmaiņām stabilitātes virzienā, un tas nozīmē iesaistošu attieksmi, jo politiskā partija, kura ir islamistiska, pirmkārt ir politiska partija. Tas, ka ir šis islamiskums. Tas nozīmē, ka tur ir konkrēts lietas, kas tad ir jādara, bet pirmkārt tā ir politiskā partija. Un pirmā lieta, kas ir jādara, ir uzlabot pilsoņu dzīvesveidu. Un ir ļoti daudz jaunu lietu, ko Marokas valdība ienesa, un bija šī kompensāciju kāsa šobrīd Marokā notiek liels pamais, katras ministras pārauga noteiktu reformu skaitu, tā lai veikt, veidotu jaunu demokrātiju un šodien jaunajā konstitūcijā jaunums ir valdības vadītājiem tiek uzdots pienākums nākt regulāri un atskaitīties par savu darbu parlamentā un cilvēki, kas uh, regulāri sako līdzi mm, diskusijām. Šobrīd pat ir liel, vairāk skaitlīgi nekā mm, futbola skatītāju skaits televīzijā, kā Barsa pret Bayern. Un uh, pirmā lieta tā tad ir tāda, ka ir iz, izdevies samierināt uh, ikdienas pilsoņus ar politiku. Un tagad visi runā par politiku, visi uh, sārunājas par to, ko valdība ir devusi, ko vajadzētu darīt, un Marokā mēs cenšamies izveidot uh, tādu tiesisku, uh, tādu pieju, ka ir tiesības būt dažādiem un tiesības būt dažādam viedoklim. Es atvainojos, bet es katrā ziņā izteicos īsi. Nē, jums nav nekādu pamata atvainoties. Lielas paldies par jūsu teikto. Mēs tagad uh, nonākam pie pēdējās šīs diskusijas daļas, kas ir ļoti nozīmīga. Mm, tā ir kā simbioze, sintēze, kopsavilkums, ko mēs sagaidām no mūsu referentes Sāras Šejiesas. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Es mēģināšu neatkārtot to, ko jūs jau dzirdējāt, bet mēģināšu atlasīt no tā, uh, to, kas ir pelnījis tālākas pārdomas un apceri. Eh, Hanana kungs, eh, lietotais jēdziens politiskā ekonomika, varbūt vislabāk raksturo šo paneļu diskusiju. Nevar izvairīties no politiskās eh, dimensijas, runājot par ekonomiskajiem apstākļiem valstīs, kas šobrīd atrodas pārējais periodā. Uh, un es redzu, ka šeit ir gan iekšēji, gan ārēji aspekti. Par iekšējo runājot, kā sacīja Fazlī kundze, kā izaugsme ir sadalīta, kā tās rezultāti tiek sadalīti. Mēs nevaram runāt par IKP izaugsmi tādā veidā, kā mēs esam pieraduši, jo statistika būtībā neatspoguļo to, kā cilvēki izjūta ekonomisko situāciju. Kā tad tiek sadalīts ekonomiskais ieguvums valstī? Tas ir būtisks aspekts, jo būtībā lielās pārmaiņas tika izraisītas, izraisījās tāpēc, ka uh, Uh, valstī uh, saražotais valsts bagātības atradās ļoti neliela cilvēku skaita rokās, un tas arī noved pie politiskiem nemieriem un lielām pārmaiņām. Kāda ir jauno valdības partiju loma, runājot sevišķi par islāma partijām, bet visām jaunajām partijām, uh, ir jāuzņems atbildība par ekonomiskajiem noziegumiem pagātnē, par to, ka peļņa tika sadalīta būtībā to nozogot, un ir nepieciešams no šādām praksēm izvairīties nākotnē vai vispār novērst tās nākotnē, jo runa ir par Uh, netaisnības pārvarēšanu. Tas ir ļoti būtisks politisks jautājums. Henana kunga uh, ļoti labais arguments par politisko vienprātību vai vienotību ir absolūts priekšnoteikums, lai vispār varētu īstenot ekonomiskās reformas un varētu panākt, lai ekonomika atkal kļūst dinamiska. Tas ir jautājums, kas ir kas saistās ar visu, kas notiek sabiedrībā, ar ticības jautājumiem, ar uh, žurnālistiem, preses brīvību un tā tālāk. Tātad preses uh, tā, šai politiskajai vienprātībai ir jābūt tādai, lai būtu skaidrība par to, kādas ekonomiskās reformas veikt un kādā veidā. Uh, Viens no runātājiem zālē runāja par politisko finansējumu, par asociācijām, kas strādā ar pilsonisko sabiedrību, bet tas attiecās uz visiem mums, arī uz mūsu valstīm, proti kādu iespaidu atstāja šī akūtā vajadzība pēc liela naudas apjoma, lai vispār varētu īstenot politiku. Ja politisko partiju finansējums ir saistīts ar ekonomiskajām interesēm, tas arī var nevisai labvēlīgi ietekmēt ekonomiskās politikas projektu. Un vēl par vēlēšanos. Um, cilvēkiem iesaistīties politikas procesā atkarībā no politiskās orientācijas. Cilvēki atturās iesaistīties, jo neusticās personām, kas ir pie varas. Bet tagad par ārējiem politiskās dinamikas aspektiem. Ārējā palīdzība ir bijusi vāja šo šo revolūciju gaitā, salīdzinot ar to, kas notika 89. gadā, salīdzinot ar notikumiem pēc otrā pasaules kara, un es pati esmu amerikāniete, es runāju arī piemēram, par naudām, kas tika atvēlētas Irākai un Afganistānai, tad šeit Ārējā palīdzība bija ārkārtīgi neliela. Kāpēc tā bija? Jo ekoro, Eiropā bija ekonomiskā krīze, konkurence uh, parādījās arī starp šīm valdībām pēc revolūcijām, politiskās vērtības nebija skaidrs un viendabīgas, ekonomiskā palīdzība tika piesaistīta priekšnoteikumiem, noteiktām politiskām uh, iestrādnēm vai nostājai. Un, ja mēs runājam par valstīm, kas bija okupētas un ekonomiskā palīdzība tiek sniegta tikai, ja noteiktas politiskās vērtības tiek uh, proponētas, tad nu, šeit mēs sastopamies ar diezgan sarežģītu situāciju. Un vēl kādā apjomā ārējie kritēriji, kas bija piesaistīti kredītiem un citai finanšu palīdzībai, cik lielā mērā e, šie priekšnoteikumi izrietē no ideoloģijas, no liberālismu apsvērumiem, cik tālu tiešām šeit loma bija palīdzības sniedzēju ideoloģijai vai donoru valstu um, aizstāvētajai ideoloģijai. Un tas saistās ar citiem, ar citu jautājumu, piemēram, kāda ir ekonomiskā islāma partija vīzija, kādas ir to nākotnes ieceres, nākotnes plāni. Un šeit mēs redzam, ka ambivalence ekonomiskajā politikā bija ārkārtīgi izteikta arī saistībā ar taupības, attiecībā pret taupības pasākumiem. Un mēs ar visu savu ambivalenci attiecībā uz mūsu ekonomisko, ekonomiskajām vīzijām, mēs varam pieprasīt kaut kādu īpašu skaidrību Arābu valstīs. Un cilvēkiem ir iemesls jautāt, vai tiešām islāma partiju ekonomiskā vīzija uh, ir tāda, kas palīdzētu reformēt sistēmu kā tādu un kādā, cik lielā mērā um, islāma partijas tiešām cenšas uh, šo līdzsvaru trūkumu uh, novērst vai vienkārši tās cenšas izvairīties no līdzsvaru trūkuma ļaunākajām izpausmēm un sadalīt eh, pīrāgu līdzīgā veidā, kā to darīja iepriekšēja režīmi. Paldies! Paldies! Līdz ar to otrā paneļa diskusija ir beigusies. Manuprāt, jūs uzdevāt gan arī vairāk jautājumu nekā atsniedzāt atbilžu, bet bija ļoti interesanti. Paldies! Un tagad došu vārdu Eiropas parlamenta vicepriekšsēdim Makmilāna Skota kungam noslēguma uzrunai. Jūs, mēs esam ietaupījuši divas minūtes. Paldies! Paldies, Annemī! Jūs vienkārši ļoti labi vadāt sanāksmi. Es pārstāvu šeit uh, priekšsēdētāju Šulcu, Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņš lūdza mani viņu pārstāvēt. Es strādāju arī komitejas un nodarbojos ar demokrātijas cilvēktiesību jautājumiem un transatlantijas uh, sadarbību. Un, protams, nodarbojos arī ar Eh, jautājumiem, kas saistās ar arābu pavasaru, un pirms vairākiem gadiem viesojos arī Ēģiptē. Un paldies pirmkārt visiem jums, kas piedalījās, pirmkārt Kārnegija centram, Egmonta institūtam, visiem referentiem, visiem runātājiem, visiem uh, sanāksmes vadītājiem. Uh, Eiropas politika, Eiropas kaimiņa attiecība politika ir um, tā cenšas būt tāda ļoti efektīva, bet nevienmēr Eiropas pilsoņi spēj saprast šo politiku. Konferences, kā notika šodien, palīdz būvēt tiltus un attīstīt kaimiņa attiecības. Un vēl svarīgāk ir tas, ka uh, Mēs varam runāt par nākotnes iecerēm visā reģionā šādās konferencēs, apspriest politisko procesu Tunisijā, Lībijā, Ēģiptē un citās reģiona valstīs, piemēram, Marokā organizēt vēlēšanas un uzrakstīt jaunu konstitūciju, tie ir sarežģīti uzdevumi, un to mēs zinām, bet es gribu um, dalīties ar jums ar Eiropas pieredzi. Demokrātija nav vienkārši procedūra. Ar 50% plus vienu balsi jūs varat uzvarēt vēlēšanās, bet, lai izveidot institūcijas, uh, ir nepieciešams, lai visa sabiedrība būtu viensprāts par to, ka tādas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs liels vairākums, apmēram 75% no vēlētājiem. Ir jāspēj uzklausīt cilvēki, jāakceptē viņu idejas, jārespektē tās. Un iekļaujošām institūcijām ir jāspēj respektēt, jāspēj pārstāvēt visa tauta. Un demokrātiskā režīmā, protams, ir jābūt arī pārskat atbildībai, jābūt iespējai novērtēt rezultātus. Un eh, demokrātija nozīmē arī to, ka pēc vēlēšana uzvaras agrāk vai vēlāk nāks arī zaudējums. Un demokrātija nav iespējama, ja starp institūcijām nevalda līdzsvars, ja tiesas sistēma nestrādā un žurnālisti nevar strādāt brīvi. Konstitūcija reforma ir tikai pats sākums. Demokrātiskām vērtībām ir jātiek īstenotām praksē. Pretējā gadījumā radīsies jauns uh, autoritārais režīms. Un es varu jums apliecināt, ka Eiropas parlaments jūs centienos pret, pēc tiesī, tiesiskuma un demokrātijas jūs pilnībā atbalsta. Katru gadu Eiropas parlaments pasniedz balvu cilvēkiem, kas ir īpaši izcēlušies savā darbā par uh, strād, aizstāvot cilvēktiesības. Tā ir tā saucamā Saharova balva. Uh, Un 2011. gadā šo balvu saņēma pieci aktīvisti no Arābu pavasara. Ubaid and Ahmed al-Sanusi from Libya, Razan Zaytune and Ali Farzat from Syria, and of course... Un Mohameds Boazizi pēc nāves no Tunisijas arī saņēma šo balvu. Un ja mēs aizmirsīsim, ka arāba pavasara uh, laikā bojā gājušie vīrieši un sievietes cīnījās par demokrātiju un upurēja savu dzīvību, tad gribētu jums atgādināt, ka šī gada februārī runātais no arāba valsts mums atgādināja, ka sociālā un sociālās vērtības un demokrātija ir universālas vērtības, uz kurām nevar attiekties relativisms, vai e, šeit nav iespējams arī no tām atteikties reliģisku apsvērumu dēļ. Ekonomiskā izaugsme ir būtisks priekšnoteikums valstu stabilitātei, un to mēs Eiropā ļoti labi zinām. Ekonomiskais progress, diemžēl, arā balstīs šobrīd ir daudz par lēnu. Uh, un mums ir nepieciešams atrast instrumentus, kā nodrošināt to, lai visi un sevišķi jaunā uh, spaudze varētu uh, dzīvot uh, tādā veidā, kas respektē cilvēku cieņu, lai varētu strādāt. Un es ceru, ka šajā sanāksmē mēs esam apmainījušies domām uh, tādā veidā, kurā esam viensprāts par to, ka jūs esat pelnījuši uh, pozitīvu nākotni, un mēs sniegsim, protams, jums atbalstu. Paldies vēlreiz! Paldies, saka priekšēdētāji. Tagad mēs uh, šīs dienas uh, konferenci varam noslēgt vismaz to daļu, kas notiek Eiropas parlamentā. Rītdien, otrajā dienā, konferences turpināsies pulksten deviņos. Universitātes fonds. Tātad tas nav īpaši tālu no šejienes adrese ir darba kārtībā atrodama. Un Kārnegija centra pārstāvji noteikti jums arī pastāstīs vai aizvedīs jūs uz konferences turpinājuma vietu. Vēlreiz paldies visiem dalībniekiem par jūsu darbu šodien un vēlos vēlreiz sevišķi pateikties visiem, kas piedalījās semināra organizācijā vairāk kārt runātāja uzsvēra, ka šī iespējams ir viena no pirmajām konferencēm, kurā mēs tiekamies ar cilvēkiem, par kuriem esam daudz dzirdējuši, bet neesam viņus pašus uzklausījuši. Un Uh, uzklausījām tā saucamo islāma partiju pārstāvjus, par, kuriem, par kurām tiešām esam vairāk tikai dzirdējuši kaut ko. Uh, Novēlu jums jauku pēcpusdienu, patīkamu vakaru un sekmes rītdienas darbā. Paldies!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 pāriesim pie pirmā punkta, pirmais grozījums trijās daļās. Tas ir sadalīts uh, trijās daļās. Gālera kunga grozījums. Un viņš ir bijis uh, vēlēšana kampaņas uzraugs Pakistānā, kas nebūtu nav sa, uh, īpaši droši un teikt, ka šādos apstākļos veikt šādu darbu, vajadzētu novērtēt to, ka kolēģi uzņemas šādus uzdevumus. Šākas kundze vārds jums. Jūs neiz? neizteiksieties? Atvainojiet, priekšsādātāji, es domāju, ka mēs jau sākam balsot. Varbūt eh, ģenerālsekretariāts eh, šo uh, piezīmi var piefiksēt protokolā. Kurš atbalsta pirmo grozījumu? Pret apstiprināts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešā daļa. Par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums tiek iekļauts 4. punktā par, pret, atturas pieņemts. 4. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 5 par, pret, atturas pieņemts. 6 par, pret, atturas pieņemts. 7 par, pret, atturas pieņemts. 8 par, pret, pret atturas pieņemts, 9 par pret atturas noraidīts, 10 par pret atturas pieņemts, 11 par pret atturas pieņemts, 12 par pret atturas pieņemts, 13 par pret atturas pieņemts, elektroniskais balsojums par kopējo atzinumu. Beidzam balsot. Ziņojums ir apstiprināts, eh, pieņemts ar 48 par, vienu pret, uh, nulli pret un vienu atturēšanos. Un tagad pāriesim pie Hākas kundzes ziņojuma. Vai kādam par to ir piezīmes? Nav kurš ir pār pirmo kompromisa grozījumu. Pret atturas pieņemts. 52. grozījums pār. Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār. Pret atturas pieņemts. 59. grozījums par pret atturas pieņemts pārbaudīsim elektroniski norēdīts. 57, ja? Nē, 59. tas bija. Beidzam balsot. 25 pret 26 norādīts. 60. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim, jo nebija pietiekami skaidri. Beidzam balsot. 30 pret 22 pieņemts. Trešais kompromiss pār pret atturs pieņemts. 62. grozījums, bet ierobežotā formā. Pār pret atturas noraidīts. 65. pār pret atturas pieņemts, 68 pār pret atturas. Sešdesmit piektais grozījums. Pār. Pret. Pieņemts. Jūs balsojāt ar jām. Nē, mēs otrais to nedarīsim. 68. grozījums pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 67. pār. Pret. Atturas. Manuprāt, Landsbērģa kunga grozījums ar komunistu atbalstu ir pieņemts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, ar 24 pār, 28 pret norādīts. Alianse nebija pietiekama. 68 pār, pret, atturas, noraidīts. 69. pār, pret, atturas noraidīts. 70. pār, pret, atturas noraidīts. 71. pār, pret, atturas noraidīts. 72. pār, pret, atturas noraidīts. 73. pār, pret, atturas pieņemts. 74. pār pret atturas noraidīts. Pārbaudīs 74. Beidzam balsot. 28 pār, 25 pret, pi, apstiprināts. Ceturtais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 79. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 80. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Kalūdzu. Antrag 81, 2. 81. grozījums divās daļās. Par pirmo daļu. Pret. Atturs norādīts. Otrā daļa par. Pret. Atturs norādīts. 82. par. Pret. Atturs pieņemts. 83. par. Pret. Atturs jāraugās, vai bija pietiekams balss skaits. Pārbaudam 83. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 pār, 29 pret noraidīts. 5. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 89. pār, pret atturas pieņemts. 90. pār, pret atturas noraidīts. 92. par, pret, atturas noraidīts. 93. par, pret, atturas pārbaudīsim. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 pār 24 pret pieņemts. 94. pār pret atturas. Šķiet, ka tas pats vairākums pieņemts. Piekrītat? 95 pār pret atturas pieņemts. 96. pār pret pārbaudīsim. Pret Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Geschlossen. Ist nun mit 28 pār 22 pret pieņemts. Vaļska kungam bija trīs balsis, bet pat ar to nebija pietiekami.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 101 par pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. 23 pār, 27 pret noraidīts. Tas bija 101. 102 pār, pret, atturas, noraidīts. 103 pār, pret atturas norādīts. 104 pār pret atturas at, pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 pār, 29 pret noraidīts. 105 pār, pret atturas noraidīts.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 115. grozījums, dalītais balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 118. par, pret, atturas, noraidīts. 117. par, pret, atturas, noraidīts. 116 Sociālisti tā tad nebalsoja. Simt septiņpadsmitais. Beidzam balsot. 26 pār, 25 pret pieņemts. 116. Atkrīt. atkrīt, ja 118. tiek apstiprināts. Ak tā pareizi, 119. par, pret, atturas, norādīts. Septītais kompromiss ar mutisko grozījumu. Referente vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Mēs gribētu noraidīt šo mutisko kompromisu un balsot par kompromisu, par kādu vienojāmies sarunās, kas notika labā sadarbības garā, kā jūs to dzirdējāt no visiem ēnu referentiem, tāpēc gribētu paturēt uh, te tekstu esošā versijā bez mutiskā grozījuma. Kurš ir pār septīto kompromisu? Pret? Pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Trīsdesmit pār, divdesmit septiņi pret pieņemts. Pārējiem pie 128 par, pret, atturas, pieņemts. 127 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Abstimmung ist. Beidzam balsot. Divdesmit seši pār, trīsdesmit pret noraidīts. 128 par, pret, atturas noraidīts. 129 par, pret, atturas pārbaudīsim. Mr. Sajus Volski, vai the middle of, of the vote? Volska kungs, mēs uh, vēl turpinām balsošanu. Beidzam balsot. The three votes are still missing. Trīs balsu joprojām pietrūkst. 23 pār, 34 pret norēdīts. 131 pār, 130 labos vai priekšsādātājs pār, pret atturas, pieņemts. 131 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Apšimuiski šlā. Beidzam balsot. 27 pār, 32 pret noraidīts. 132, 136 pār, pret atturas noraidīts. 133, 137 pār, pret atturas pieņemts. Tālāk, 8. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 140. pār, pret atturas pieņemts. 9. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 149 par, pret atturas pārbaudīs. Apšķirīgs, ka šodien. Beidzam balsot. 28 pār, 32 pret norādīts, 150 pār, pret atturas norādīts, 151 pār, pret atturas norādīts, 152 pār, pret atturas norādīts, 11. kompromiss pār, pret atturas pieņemts, 159 pār, pret atturas pieņemts, 160 par pret. Kā tad te īsti bija, Džofrī? Atkrīt, jā. Ja? Kas bija izšķiroši? Pieņemts. 161 pāri pret atturas pieņemts. Nebija skaidrs, pārbaudīsim. Apšķirums, ka šlāk. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 31 pār, 28 pret pieņemts. Viena ETP deputāta tāpā ir par daudz. Nevar būt tā, ka vi, simt sešdesmit otrais pār, pret, atturas, noraidīts. Simt sešdesmit trīs pār, pret, atturas pieņemts, simt sešdesmit četri pār, pret, atturas noraidīts. 165 par, pret, Pārbaudīsim. Antrag, das ist geschlossen. Beidzam balsot. Mit 28 zu 7. 28 pār, 27 pret, eh, pieņemts. Tas bija 165. 166 pār, pret, atturas, pieņemts. 167 pār, pret atturas pieņemts 168 par, pret atturas pieņemts 169 par, pret atturas pieņemts 170 par, pret atturas pieņemts 171 īsajā versijā par, pret atturas noraidīts 12. grozījums ja sociālisti būtu balsojuši pirmo reizi, mums nevajadzētu to darīt otrreiz. Jūs visi esat slinki. Es geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Pārējiem pie 13. kompromisa par, pret atturas pieņemts, 14. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 23. grozījums par, pret atturas noraidīts, 24. par, pret atturas noraidīts, 25. par, pret atturas pieņemts, 26. par, pret atturas pieņemts, 15. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 16. kompromiss. 16. kompromiss, jā, šeit man ir kļūda. Par, pret atturas pieņemts, 35. par, pret atturas pieņemts. 36. ne, atkrīt, 39. par, pret, atturas noraidīts. 40 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Apšķirības geschlossen. Beidzam balsot. 27 pār, 30 pret noraidīts. 41 pār, pret atturas noraidīts, 42 par, pret atturas noraidīts, 43 par, pret atturas noraidīts, pirmais par, pret atturas noraidīts, otrais par, pret atturas pieņemts, trešais par, otro jāpārbauda. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Trīsdesmit trīs pār, divdesmit septiņi pret pieņemts. Trešais grozījums par, pret atturas pieņemts. Ceturtais par, pret atturas noraidīts. Piektais par, pret atturas pieņemts. Sastais par, pret atturas norādīts, 7. un 8. par, pret, atturas norādīts, 9. par, pret, atturas norādīts, 10. par, pret, atturas norādīts, mutiskais grozījums 2 par, pret, atturas pieņemts, 12 par, pret, atturas norādīts, 13 par, pret, atturas noraidīts, 14 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 14. Die Abstimmung ist offen. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 par, 27 pret, grozījums pieņemts un pāriem pie elektroniskās balsošanas par ziņojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit četri pār, viens pret, līdz ar to ziņojums ir apstiprināts. Ibras Sāgečas kundze vārds jums. Beidzot. Paldies, priekšsādātāji. ETP grupas vārdā es gribēju pateikt, ka mēs a, e, visi skaidri saprotam, ka šis a, e, ziņojums par preses un mēdīju situāciju pasaulē, nevis Eiropas Savienībā, gribēju tikai to paskaidrot a, e, protokolāriem mērķiem. Herzlichen Dank, wir werden das aufnehmen. Ich möchte aber auch noch mal. Paldies, es vēlreiz gribu atkārtot. Labi, ka te ir rakstīts, ka Eiropas Savienībai jākalpo kā piemēram, bet šis nav ziņojums par iekšējo situāciju Eiropas Savienībā, Eiropā. Mums ir jāraugās, kas par ko ir atbildīgs. Par mēdīju politiku būs ziņojums no atbildīgās komitejas tieši par šo tēmu, tāpēc lūdzu pievērsiet vērību, lai to, kas ir politiski vēlamais, bet nav mūsu atbildības pārziņā, nenonāktu plenārsēdē kā grozījums vai grozījumi. At šeit mēs nerunājam šajā ziņojumā par situāciju Eiropas iekšienē. Un es arī. Un es uh, to pateikšu arī sanāksmes dienestam. Tagad nākamais ir Milāna Mona kunga ziņojums 38 par pret atturas noraidīts, 39 par pret atturas noraidīts, 40. par, pret, atturas noraidīts, 41. par, pret, atturas noraidīts, 42. par, pret, atturas noraidīts, 43. 43. ar mutisko grozījumu ružeks, kas par, pret, atturas pieņemts, 42. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 46. par. Četrdesmit sastais par, pret, atturas noraidīts. Četrdesmit 40... 54. lūdzu par pret, atturas, noraidīts. Tad arī vēl ir daži grozījumi, kas attiecās uz Intas komiteju. 55. par, pret, atturas, noraidīts. 56. par, pret, atturas, noraidīts. 6. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 26, 63 par 62 un 63 noraidīti. 64 par pret atturas noraidīts, bet nobalsosim 64. lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 33 pret, 65 par, pret, atturas noraidīts. 68 par, pret, atturas noraidīts. 67. par, pret, atturas noraidīts, 68. par,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 Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 58, 85. par pret atturas pieņemts. 86. dalīts balsojums par pirmo daļu par pieņemts. Kas pret atturas pieņemts. 86 otrā daļa par pret atturas noraidīts. Bet pārbaudīsim. 88. otrā daļa. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 34 balsis. 88. par. 87. par pret atturas noraidīts. 88. par pret atturas noraidīts. 89. trīs daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 93. par pret atturas. Balsosim elektroniski, šķiet, ka noraidīts. 93. It's closed. Beidzam balsot. Kurš šeit lūdza pārbaudīt? Kurš to teica? Kāds vēlējās pārbaudīt balsojuma rezultātu? Okay, so Noraidīts. Nākamais. 97. par, pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 99. par, pret,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 105. par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais 110. grozījums. Trīs daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret pret, atturas noraidīts. Trešā daļa nav, par to nav jābalso. 111 par. Tad pirmā daļa tika pieņemta. Tātad par trešo daļu, kas par, pret, atturas pieņemts. 111 par, pret atturas pieņemts 112 par, pret atturas pieņemts 113 par, pret atturas noraidīts 114 par, pret atturas pieņemts 115 par, pret atturas noraidīts 116 par, pret atturas noraidīts 117 par, pret atturas noraidīts, 118 par pret atturas noraidīts, 119 trīs daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par tiek svītrots vārds liberāls, kas par pret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 pret, atturas norēdīts, 131 par, pret, atturas norēdīts, 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 135. par, pret, atturas pieņemts, 136. papildinājums, kas par, pret atturas pieņemts, 14. kompromiss par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 pret atturas noraidīts 146 par, pret atturas noraidīts 147 par, pret atturas noraidīts 148 par, pret atturas noraidīts 149 par, pret atturas noraidīts mutiskais grozījums 4 par, pret, atturas pieņemts. 151 par, pret, atturas noraidīts. 152 par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. 165. par pret atturas norēdīts. 169 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 169. grozījums. Balsojam, beidzam balsot, noraidīts.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 21. kompromiss par pret atturas pieņemts, 22. kompromiss par pret atturas pieņemts, 195. par pret atturas noraidīts, 23. kompromiss par pret atturas pieņemts, nākamais grozījums 197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 atkrīt, devītais par, pret, atturas norēdīts, desmitais par, pret, atturas norēdīts, vienpadsmitais par, pret, atturas norēdīts, pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts, div, otrais kompromiss. 15. grozījums par pret atturas pieņemts, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, 22. kas par pret atturas noraidīts, trešais kompromiss par pret atturas pieņemts, 25. par pret atturas noraidīts, ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts, 30. Mm, grozījums par pretatturs noraidīts. 32. ar mutisko grozījumu par pretatturas pieņemts. 33. par pretatturas pieņemts. 34. par pretatturas noraidīts. 35. par pretatturas noraidīts. 36. par pretatturas noraidīts. 37. par pret atturas pieņemts, pirmais par pret atturas noraidīts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pārbaudīsim. Ceturtais atsauce. Ceturtā. Beidzam balsot. Noraidīts. 5 par, pret, atturas noraidīts, 6 par, pret, atturas noraidīts, 7 par, pret, atturas noraidīts, 8 par, pret, atturas noraidīts. Elektronisks balsojums par ziņojuma projektu ar grozījumiem. Apšķirīgi, Beidzam balsot pieņemts ar 47 balsīm par, 6 pret, 5 atturējās. Godātie kolēģi, man ir priekšlikums. Lūdzu, atbalstiet savās politiskajās grupās, lūdzu, ievērojiet klusumu, saglabājiet mieru. Inta ieteikuma balsojums par Uh, pārunām maijā tiks pārlikts uz jūniju, manuprāt, nav jēgas. Transatlantiskajām debatēm ir jānotiek vienā blokā. Mums vajadzētu būt kopīgām debatēm maijā, lai transatlantijas jautājums netiktu skatīts divas reizes. Vai jūs man piekrītat? Mēs gribētu transatlantijas uh, debates organizēt ar Inta kopā, nevis vienreiz maijā un vienreiz jūnijā. Lūdzu, pārlieciniet uh, deputātus savās politiskajās grupās, ka mēs varētu mainīt darba kārtību, un sekretariāts darīs visu iespējamo, lai to padarītu iespējamu. Paldies, sēde ir beigusies.